President. Long. Ja, wir hatten es schon. Ja. Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich eröffne die. Cienījamās dāmas un godātie kungi, atklāju šodienas sēdi. <clears throat> Pirmais darba kārtības punkts mums ir Eiropas padomas paskaidrojums par Schengens novērtēšanas mehānismu juridisko padomu, pamatu. Vēlos atgādināt to, ka mums tagad nebūs brīvā mikrofona procedūras šīs diskusijas laikā. Ferhofštad kungs, lūdzu nomierinieties, jūsu mikrofons ir ieslēgts un pataupiet savus uzbrukums pašai diskusijai. Sirsnīgs veicu ministra kungu Botskovu kā padomas pārstāvi. Labrīt, Malstroms kundze. Mēs vienojāmies, ka viņa varēs izteikties pēc politisko grupu vadītājiem. Un tagad došu vārdu Mortenam Botskovam. Lūdzu, vārds jums. Ærede formand for Europaparlamentet, øh, ærede medlemmer øh, og ærede kommissær, mange tak for muligheden for at tale i anledning af Europa. Paldies, ka man devāt vārdu izteikties øh, šī jautājuma sakarā. Uh,